un līdz ar to lēmumu un risinājumu, kas tiek pieņemti valstīs, kur ienākuma līmenis ir augsts, nebūtu nav jāuzspiež citām dalību valstīm. Paldies! Paldies, komisār kungs! Darbie kolēģi, mēs esam beiguši diskusiju par šo jautājumu. Un tagad Mēs ķersimies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tā ir komisijas deklarācija, komisijas paziņojums par drošības un preventīvajiem pasākumiem eh, sūdiņos esošajās naftas ieguves platformās. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον Επίτροπο, τον κύριο Έτουγκε. Sāksim debates un došu vārdu komisāru kungam. Lūdzu, Otinker kungs. Der 20. April war ein... Paldies, priekšsēdētāji. 20. aprīlis Meksikas līdzim bija eh, tāda smaga diena un tāpat arī ASV četras nedēļas eh, gan nozar, gan vērs iestādes veids dažādas eh, pasākumas bez tādiem lieliem panākumiem, lai novērstu, lai mazinātu avārijas sekas eh, uz, uz vidi. Tas viss mums arī parāda, cik ļoti nepieciešams domāt, kā šādus riskus risināt jūrā un piekrastes zonās. Uh, Un līdz ar to šīs te diskusijas ir sāsnējušās ne tikai ASV, bet arī Eiropā. Eiropa kopā ar Norvēģiju rada vairāk nekā 200 tūkstošus miljonu tonu naftas gadā. Un eh, pat ja gāzes un naftas uh, ieguve nav saistīta ar tik lieliem dziļumiem un tik lielu apjomu kā Meksikas līcī, mums arī Eiropas Savienībā ir jārēķinās ar iespēju, ka var notikt avārijas un attiecīgi, kā mēs tad tādā gadījumā rīkosimies un mums ir atbildīgās iestādes un mehānismi, kas varētu risināt un ātri reaģēt avārijas gadījumā. Ir Eiropas aģentūra, kas atbilst, atbild par jūras, par drošību jūras jomā, mums ir dažādi kuģi, mums ir civilās aizsardzības mehānismi. Mums ir labi at, at, at, palīdzības pasākumu koordinācijas mehānismi, un mūsu kolēģi Gorgievs mūsu kolēģi ir jau arī piedāvājuši dažādus eh, pasākumus. Mums par savu mērķi ir jānosprauž profilaktiskie pasākumi un eh, tādējādi jāraugās, lai mums nebūtu nemaz šādas te riska situācijas. Es ar komisāru Patočniku kungu kopā lūdzu pārbaudīt mūsu kopīgo likumdošanas bāzi, kāda ir tātad Eiropas Savienības līmenī attiecībā uz eh, drošības pasākumiem un vidas eh, pasākumiem. Tas attiecas gan uz vispārīgo situāciju, gan to, kā rīkoties gadījumā, ja notiek avārija. Mums ir eh, drošības pasākuma attiecībā uz ekipējumu un tāpat arī minimālie standarti attiecībā uz darbiniekiem. Uh, Mēs pārbaudam tātad visu šo likumdošanas bāzi, lai pārbaudītu, vai šeit ir pietiekams optimāls instrumentu apkopojums šajā jomā. Te ir runa par tādu ļoti ciešu sadarbību ar nacionālajām varas iestādēm, kas nosaka lielu daļu no šiem drošības pasākumiem vidas aizsardzības jomā, jo, kā jūs zināt, tas ir uh, liela daļa šīs kompetences atrodas tieši dalību valstu rokās un nevis mūsu kompetencē. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no izturēšanās šajā jomā un proti no nozars pārstāvjiem, un tāpēc mums ir ļoti labs iemesls sasaisties visiem kopā politiķiem un nozars pārstāvjiem ir jāstrādā kopā, lai nodrošinātu, ka vidas aizsardzība tiek garantēta. Uh, Un tas attiec gan uz eh, naftas, gan uz gāzes ieguvējumu, un es domāju, ka mums ir visiem kopā jāstrādā. Mēs pagājušajā nedēļā tikāmies augstā līmenī, tur tikās lielie energo uzņēmumu pārstāvi, kas darbojas Eiropas Savienības tirgu. Kolēģi Georgieva arī ieradās uz šo sanāksmi. Uh, Šajā te ekspertu sanāksmē mēs mudinājām nozars pārstāvis garantēt to, lai tiktu īstenot visi nepieciešamie pasākumi, lai līdzīgas katastrofas Eiropas piekrastē ne, nenotiktu. Tika arī uzdoti jautājumi, uh, pavisam konkrēti jautājumi, kurus mēs uzdevām tātad nozars pārstāvjiem tieši attiecībā uz to, kas gāzes un nafts iegūst platformās tiek ievēroti vai kas tiek darīts, kas ir tātad izšķirošajā ziņā. Nozara šobrīd atrodas tāda procesa sākumā, kas eh, pastiprinātu eh, nozars darbības caurskatāmību gan attiecībā uz labās prakses uh, īstenošanu, gan drošības pasākumiem. Tuvāko mēnešu laikā, es domāju, mums būs labāka izpratne par avārijas iemesliem un uh, Eiropa varēs daudz mācīties no avārijas pie Meks Meksikas līcī. Pašlaik, kad šie te analiz, kad vēl tiek analizēta avārijas apstākļi, būtu pārāk izdarīt secinājumus vai, teiksim, pieprasīt kaut kādu jaunu likumdošanas aktu pieņemšanu. Bet, ja beigās izrādīsies, ka ir nepieciešams spērt tādus regulējošus soļus, tad komisija nevilcināsies un nāks klajā ar saviem priekšlikumiem attiecībā uz regulējumu Eiropas jomā. Jūs redzat, dāmas un kungi, godātie deputāti, Eiropas Savienībā tiek veikti centieni, lai novērstu līdzīgu raksturu katastrofas. Uh, Eiropā mēs esam uh, radījuši jau dažādus pasākumus un mehānismus, lai bez vilcināšanās reaģētu šādā avārijas situācijā, lai pēc iespējas minimālāki būtu zaudējumi šādas avārijas gadījumā. Un mēs gatavojamies drīzumā sarīkot jaunu sanāksmu šajā jomā. Paldies! Paldies komisāru kungam! Tālāk došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem un no PVP grupas Sonika kungs divas minūtes. Paldies! Naftas platformas eksplozija Meksikas līcī ir lielākā ekoloģiskās katastrofa cilvēks vēsturē. Katru dienu simtiem tūkstoši tonu jēlnaftas nonāk Meksikas līcī. Šobrīd mēs jau runājam par 40 tūkstošiem kvadrātkilometru, kur ir pilnībā vairāku metru dzilumā, dziļumā pārklāta ar naftu. Tā ir teritorija, kas ir lielāka par Nīderlandi. Bojā ir gājuši ne tikai dzīvnieki, bet arī cilvēki. Ņemot vērā šīs ekoloģiskās katastrofas apmērs, mums vajadzētu paskatīties pašiem uz sevi kādas ir naftas platformas, kāda ir naftas platformas situācija Eiropas Savienības ūdeņos. Es uzskatu, ka vajadzētu pieņemt starptautiskus mērus, lai nodrošinātu drošību pasaules ūdeņos un skatoties uz mums arī Eiropas ūdeņos. Ja šāda tipa katastrofa notikt Baltijas jūrā, tad eh, ekoloģiskā katastrofa būtu neatgriezeniska. Eiropas Savienībā visas investīcijas ekoloģijas jomā vajadzētu uzraudzīt. Mums ir jāpiemēro augstāka drošības standarti un jaunākās tehnoloģijas. Vēl bez tam mums vajadzētu izveidot starptautiskus kritērijus un procedūras, kā rīkoties, ja līdzīga katastrofa notikt arī nākotnē, no kā mēs, protams, vēlētos izvairīties. Uh, Vēl bez tam eh, lēmumi, kuri tiek pieņemti un ar kuru atļauju naftas platformas uzsākt darbību, bieži vien ir lobbyisti ietekmēti. Un tas mums vienmēr atgādina to politisko spiedienu, kas vienmēr tiek izdarīts uz Eiropu, piemēram, Nord Stream gāzes vada celtniecībā zem Baltijas jūras. Padomāsim par to. Mēs nekad, nekad, nekad nevaram nodrošināt 100% garantiju naftas platformās okeānos, taču neļausim lobbyiem pieņemt lēmumus mūsu vietā. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών, ο κ. Αρσένης έχει το λόγο για τρία λεπτά. Tagad no Sociālistu un Demokrātu grupas Arsenis kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Mēs runājām par drošības pasākumiem, bet ir jāatceras arī šis prādziens, Meksīts līdz, šī platforma tika uh, būvēta 2001. gadā. Tad uz šīs platformas notika sprādziens, un tagad ir milzīga ekonomiskā katastrofa. Kopš uh, sprādziena dienas varētu teikt, ka nav pārtraukta naftas noplūde un 5000 tonu naftas izplūst Meksikas jūras līdzīgi katru dienu. Un tagad ir apdraudētas arī vairākas sugas, piecas eh, sugas no septiņām īpaši aizsargājumām jūras bruņuropuču sugām ir apdraudēts. Ir tieši draudi tam, ka šīs bruņuropuču sugas varētu pazust. Šajā reģionā ir vēl smagāk sekas nekā pēc viesuļvētas Katrīna. Bez tam vēl 11 cilvēki ir gājuši bojā pēc sprādzienu uz šīs platformas. Un ir jādomā par moratoriju, par konkrētiem pasākumiem, par preventīviem pasākumiem, kas varētu novērst vai ierobežot naftas noplūdi jūrā. Obamas valdība ir nākus klajā ar savu politiku, bet ne visi pasākumi darbojas. Un, un Eiropas, Eiropā arī tiek būvēt šādas platformas Melnajā jūrā. Ir simtiem šādu platformu, kas darbojas, ar iegūstot gan naftu, gan arī gāzi, un mums ir jāgūst mācība no negadījuma Meksikas līcī. Šeit mēs sastopamies ar patiesu ekoloģisko katastrofu. Mēs redzam, ka šāds platformas izraisa ļoti nopietnas sekas apkārtējai videi, izraisot ļoti nopietnas katastrofas. Diemžēl dabas resursu eksploatācija notiek tā, ka netiek ņemta vērā Sevezo direktīva. Un šī traģiskā katastrofa kārtu reizi norāda uz to, ka šāda katastrofa ir iespējama, tad var atkārtoties arī Eiropā. Mums ir jādomā par pirmdiem pasākumiem, tie, kas ir šodien, tie nav pietiekami. Un vai nebūtu pareizāk tā vietā, lai lemtu par jauniem pasākumiem, Eiropas Savienībai vajadzētu noteikt moratoriju, vajadzētu aizliegt lietot šādas jūrā esošās platformas. Mums ir jārīkojas līdz izvēršas milzīga katastrofa, kas varētu skart arī Eiropas krastus. Lebāša kundze no liberāļu grupas divas minūtes, trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji. platformas eh, sprādziens pie Luzijānas krastiem izraisīja milzīgu katastrofu. Šeit rodas trīs jautājumi. Kāpēc nav bijuši pasākumi, kas ļāva paredzēt jau šādu katastrofu? Tālāk kontrols trūkums. Attiecīgās valsts iestādes neuzraudzīja drošības jautājumus, arī neuzraudzīja operātoru darbību šīs platformas, tādējādi izraisot piesārņojumu risku. Un pēdējais īpašie riski e, šeit e, ir katastrofa, kas ir izraisījusi milzīgu piesārņojumu, un līdzīgas katastrofas varētu atkārtoties arī pie mums, piemēram, Baltijas jūrā. Tad šīs eh, platformas ir ļoti bīstams, ir tīpaši tādā gadījumā, ja tās tiek izvietotas vietās, kas ir blīvi ap, apdzīvots. Tāpēc ir nepieciešams izstrādāt konkrētu procedūru, kas ļautu novērst līdzīgus negadījumus pie mūsu krastiem, un tāpēc es gribētu aicināt komisāram pastāstīt mums par institīvam, kas tiek pieņemts šajā jomā. Kādus pasākumus jūs paredzat, lai stiprinātu drošības un preventīvas administratīvos pasākums, kas atrodas, um, kas attiecas uz mūsu ūdeņos esošajām platformām. Mēs uzskatām, ka pagaidām esošie pasākumi nav pietiekami otrkārt, un kādi kontrols pasākumi ir, lai nodrošinātu uh, to, lai drošības pasākumi tiktu ieviesti, lai tie nepaliktu tikai uz papīra, bet tie tiktu arī īstenoti un īstenošanas kontrole, lai notiktu efektīvi. Un treškārt, kādi pasākumi tiek veikti, lai novērstu šādu katastrofu notikšanu? Kā, kāda tehnika ir mūsu rīcībā, lai cīnītos pret šādām katastrofām? Vai mums ir īpaša tehnika, ko mēs varētu izmantot? Un kā ir ar Eiropas likumdošanu? Vai ir iespējams attiecīgi aizsardzības mehānismus, finansē mehānismus tur nodrošināt? Tālāk platformu darbības noteikumi apgrūtina attiecīgu darbošanos katastrofu gadījumos ar šīm platformām. Kādas iespējas mums ir cīnīties ar šādām katastrofām, it īpaši tad, ja attiecīgi piesārņojums skar jau dziļā, eh, dziļākos slāņus. Un šeit es gribētu arī teikt to pašu, ko ar Sedis kungs, ka vajadzētu noteikt moratoriju, vispār aizliegt. Un lai mums nebūtu tāda situācija, kā Amerikas Savienotajās valstīs. Paldies! Paldies, Lepāžas kundzei! Tālāk Džuran kundzei! no, dev, no goja. Paldies! Es domāju, ka mums jāpieliek punkts šādai industrializācijai. Šodien mēs runājam par naftas ieguvi. Mēs iegūstam pilnīgi visu, attiecīgi visu, kas ir iespējams, līdz ar to vairojam katastrofu risku. Uh, nozari grib iegūt arvien vairāk pārāk, neņemot, neņemot vērā to, kas ir iespējams, un tagad mums ir sekas, ka tiek miljoniem naftas tonnas um, nopludinātas Meksikas līcī, attiecīgi drausmīgi ekoloģiskās katastrofa arī pasākumi, kas ir veikti, nav pietiekami. Mums ir jādomā par to, kā preventīvi rīkoties riska novēršanas ziņā. Vispirms mums vajadzētu veikt mūsu platformu auditu, cik drošas tās ir. Un tad ir jāizstrādā attieks, attiecīgas normas un kontrolas pasākumi, eh, iesaistot attiecīgās dalībvalsts un, un arī komisiju un citas organizācijas. Tad ir nepieciešams domāt par to, kā aizsargāt ekosistēmas. Un es eh, vēl gribētu teikt, ka ja šāds negadījums notiek pie mūsu krastiem, mums ir jāpieņem visas iniciatīvas, visi preventīvie pasākumi, lai aizsargātu nesargātās mm, ekosistēmas. E, mums ir jāsargā saskaņā ar starptautiskajām e, konvencijām, piemēram, ir konvencija par arktisko resursu aizsardzību, tur mēs varētu smelties labu paraugu, un mums ir jāinvestē pēc iespējas ātrāk atjaunojumos resursos. Uh, Un citādi būs tā kā ar šo vulkānu, ko nevar izrunāt. Mums notiek vienā gadījumā katastrofa un arī platformas ziņā ir arī katastrofa rezultātā. Mums ir ļoti daudz dažādu izaicinājumu, mums ir jāmaksā par to ļoti dārgu cenu. Paldies, Džuram kundze, Čičister kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es um, atbalstu komisāru teikto. Pasauli šobrīd tiešām uh, noraugās uh, ar lielu izbrīnu uz to, kā noplūst pēc šīs te eksplozijas Meksikas līcī nafta. Un uh, gan nozar, gan ASV varas iestādes nav spējīgi šo te izplūdi apturēt, un mums ir jāraugās, lai šis process tomēr veiksmīgi beigtos. Kolēģi jau sacīja, mums ir pašiem savi pieredze attiecībā uz, uz uh, avāriju Ziemeļjūrā. Es domāju, ka mēs esam kaut ko no tā vismācījušies, bet atcerēsimies to, ka pastāv ļoti būtiska atšķirība starp to, kādā, dziļ, kāds, kādā dziļumā viņi strādā Meksikas līcī. Tas ļoti atšķirs no tā, kāds dziļums ir uh, Ziemeļūrā. Un nevajadzētu tagad pārsteidzīgi pieņemt jaunas likumdošanas aktus. Vispirms uh, noskaidrosim, kas ir noticis un kādi ir pastāvošie noteikumi, kādi pie mums ir noteikumi, kas aizkavē šādu. Uh, šādu katastrofu pie mums, kolēģi. Avārijas notiek un arī, arī dažādas dabas katastrofas notiek, un um, mēs nevienmēr varam tās novērst. Ir mums zinām ierobežojumi. Es gribētu dot jums vēl kādu domu. Tad, kad mēs runājam par relatīvo risku, ka šāda veida ka, ka šādi, tad mums ir jāpadomā arī par kodoldrošības jautājumiem un uh, kodola atom, atomelektrostacijām. Paldies Čičester kungam. Un tagad es došu vārdu Orau kungam divas minūtes. Paldies! Naftas noplūde Meksikas līcī ir patiesa katastrofa, gan ekonomiska, gan ekoloģiska. Un Tātad šo katastrofu konstatēs arī uh, eh, ASV attiecīgā ministrija. Un attiecīgi ir novērojama arī vieglprātīga attieksme un netiek veikta attiecīgi pasākumi. Uh, Un šeit tiek dotas mm, atļaujas veikt naftas urbumus dažādās vietās, un šādas atļaujas tiek eh, sniegtas ļoti viegli, neņemot vērā, ka šī problēma var būt ļoti smagām sakām visai pasaulē. Tagad atgriezīšos pie Eiropas un apkārtnes. Mums ir vairāk kā 130 platformas. Mums ir attiecīgs salas, un šeit notiek ļoti arī liela nafts ieguve no jūras. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jādod labs piemērs. Jāstrādā noteikti ar drošības un preventīvajiem pasākumiem attiecībā uz jūrā esošajām naftas ieguvas platformām. Nevajadz nevajadzētu pieļaut noplūdes jūra. Desmit tūkstošu tonu tiek noplūdināts katru gadu, vai Eiropas Savienībai nevajadzētu rīkoties, eh, strādāt ar zinātniskajiem eh, aprindām. Uh, Un tas ir īpaši svarīgi pēc Kopenhāgenes lēmuma, gatavojoties konkursu sanāksmē, Eiropas Savienībai vajadzētu instēt šādu vispasaules eh, zinātnisku fórumu, kur varētu viet apzinīgāk platformām un ieguvēji. Eh, Martina kungam viena minūte, lūdzu. Eh, komisār. Komisār kungs. Kā cilvēks no, no, no Švābijas, es gribētu apelēt jūs eh, pie tā, lai jūs ļoti nopietni izturētos pret šo katastrofu. Ir jāraugās, lai tāds katastrofs neatkārtotos manā. Vai jūs esat droši, ka naftas platformas ir tik tālu no mums jau gal galā ir jārunā par, par straumēm un klimata izmaiņām, vai esat atbi, droši par to, ka Eiropas jūras drošības aģentūra ir pietiekami labi ekipēta. Te nesen mēs jau dzirdējām, ka dažkārt sakars ar dažādām dalību valstīm nestrādā. Un kā izskatās ar juridisko pamatu attiecībā uz prasībām pret koncerniem gadījumos, ja kaut kas notiek, vai tad būtu kaut kādi riska fondi? Uh, kas tiktu izveidot. Un pēdējais punkts, vai jums ir skaidrs tas, ka ASV kontrols iestādes pārāk um, lēni um, rīkojās, un vai jūs varat izslēgt to, ka Eiropā nerastos līdzības problēmas, vai jūs tiešām esat par visu informēts? <clears throat> Paldies, Mārtiņ kungam. Antonisku kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, apsveicu komisijas iniciatīvu. Es uzskatu, ka mums ļoti svarīgi diskutēt par šo jautājumu, lai arī šis negadījums nav noticis mūsu valstu jurisdikcijā, bet eh, arī pie mums ir ļoti daudz nafts ieguvas platformas. Šo platformas eh, strādā aizvien vairāk un apmēram 5% no naftas kopuma tiek iegūts tieši no šīm platformām. Tad Kāda ir situācija Eiropas Savienībā ar šīm platformām? Vai mums nepieciešams veikt kaut kādus papildu pasākumus, lai nodrošinātu strādnieku drošību, kas strādā uz šīm platformām, kas ļautu mums cīnīties pret katastrofālām sekām? Mums ir jāmācās no šīs katastrofas un jārīkos ļoti uzmanīgi Mums ir jāraugās, kāda ir esošā prakse. Mums ir jābūt atbildīgiem un jāveic attiecīgie pasākumi. Jo šajā procesā uzņēmumi mācās ļoti daudz, mums ir jāgūst mācības un jādarbojas labāk. Tālāk par ASV. Šeit ir iespējams arī novelt vainu vienam no uz otru, ka tik nenotiek arī šeit kaut kas līdzīgs, un tāpēc mums jau saulēcīgi jāmeklē attiecīgie likumdošanas akti, jādomā par to, kā samazināt riskus, kas izriet no šāda veida eksploatācijas. Un šai konkrētai katastrofai ļoti smagas sekas, un tāpēc komisija ir jādomā un jānāk lajā ar institīvu, lai attiecīga naftas ieguva būtu droša. Nevajadzētu apstiprināt kaut kāds visa, visaptverošs atļaujošs pasākums. Paldies, tālāk nākamais runātājs ir Garobačoka kungs, viena minūte. Paņu komisāžu. Priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs Meksikas līča dabas katastrofa šobrīd mūs visus piespiež vēlreiz pārskatīt to, ko mēs Eiropas Savienībā darām šādu katastrofu novēršanā. Šeit es īpaši vēlētos pieminēt Baltijas jūrā paredzēto gāzes vadu celtniecību. Šis projekts ir uzsācies, neskatoties uz to, ka e, pret to bija ļoti liela pretestība un arī pamatot argumentācija pret. Runājot par gāzes daudzumu, ko ir paredzēts pludināt cauri šim gāzes vadām, tam būs nepieciešama ļoti daudz urbumu. Vēl bez tam ir paredzēts būvēt arī citu gāzes vadu. Un tomēr mēs šos, šīs sūkņu stacijas nebūs iespējams slēgt, ja notiks katastrofa. Vēl bez tam, ja šajā gāzes vadā nonāks kaut neliels ūdens daudzums, tas e, tiks pilnībā sabojāts. Līdz ar to es nedomu, vajadz, va, mums vajadzētu pārskatīt šādu investīciju adekvātumu. Paldies! Tagad mums ir brīvais mikrofons un došu vārdu vienu minūte katram pirmais runātais. God, Rubika kungs, dāmas un kungi, es domāju, ka šīs debatas nāk tādā pareizā laikā mēs neesam atrisinājuši problēmas Meksikas līcī, un mēs nezinām, kur attīsies nākamās problēmas. Tāpēc man jautājums komisāru kungam. Uh, Kā jūs domājat, kā Eiropa varētu palīdzēt ar kaut kādām zināšanām ar, vai kaut kā savādāk ar iekārtām, kas mums ir, lai mēs varētu pēc iespējas drīzāk un pēc iespējas labāk kopīgiem spēkiem mēģināt atrisināt šo te problēmu un katastrofu seks likvidēt? Es domāju, ka Eiropas Savienība ar CO2 samazinājumu par 20% un um, atjaunīgo enerģiju lielāku izmantošanu ir izvēlējusies pareizo ceļu. Es domāju, ka ar šo te procesu mēs varēsim ļoti ļoti daudz ko panākt. Vai jūs domājat, ka Eiropas ekonomiskajā telpā, piemēram, kopā ar Norvēģiju, mēs varētu izveidot jaunas iniciatīvas? Paldies. Kad raujies par labu? Kad raujī, kungs, lūdzu. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, commissaris, collega's. Um... Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kungs, dārgie kolēģi. Tāpat kā iepriekšējā runātāja, es arī esmu ārkārtīgi šokēts par to, ka ir iespējams tas, ka nedēļām ilgi simtiem tūkstoši litru naftas uh, noplūst jūrā un nav iespējams to apturēt. Te jau runa par gigantiskām zaudējumiem un uh, kaitējumu attiecībā uz uh, sabiedrību. Mums, uh, es domāju, daudz kas netiek pateikts. Bet es domāju, ka mēs vēl neesam varējuši izvērtēt visas tās sekas, kas būs nākotnē. Un es domāju, ka ir jārunā ne tikai Eiropas līmenī, bet visu pasaules līmenī par pasākumiem, kas eh, padarītu šāds katastrofas nākotnē neiespējams. Bet eh, noteikti ir kaut kādas procedūras, bet ir arī tehniski pasākumi jāveic. Un eh, te bija arī runa, te būs arī runa. Tieši par izmaksām mēs jau pagātnē esam piedzīvojuši kaut ko līdzīgu. Tur bija runa par šiem te tankuģiem ar dubulto grīdu. Es domāju, ka līdzīgi pasākumi ir jāveic arī šajā sakamā. Paldies, kad Rūī kungam, gan ir Maha kungs, lūdzu. Frau Prezidente. Kundzes atvainojas. Priekšsēdētāja kungs, konsarētingen kungs, kā vides komitejas pārstāve un kā ēnu referente bioloģiskās daudzveidības jautājumos, es ļoti personiski uztveru šo katastrofu, jo es domāju, ka daudz, ka šeit. Uh, tiks iznīcināts tās, kas būtu saglabājams, un neraugoties uz jebkādiem profilaktiskiem pasākumiem, avārijas tomēr notiek, tādēļ, ka ir lietas, ko mēs nevaram novērst, bet avārijas notiek ne tikai naftas platformās, bet arī, piemēram, atomelektrostācijām. Atro, arī atomelektrostācijas nav pasargāts no katastrofām un avārijām, un uh, Austrijā saka, kaut kas notiek tad, kad tas notiek, un līdz ar to vispirms ir jābūt katastrofai, un no tās pēc tam kaut ko var mācīties. Es domāju, ka šī naftas katastrofa arī varētu likt mums padomāt par to, eh, vai mums Eiropā nevajadzētu atteikties, piemēram, arī no atomelektrostācijām. Mums ir jādomā par saviem resurs, resursiem, jādomā par to, kā vairāk investēt atjaunīgajās enerģijās. Paldies! Paldies, Kalikungs! Son is smár rud a go bhfuil minic plé an ceist tábhacht seo ach neadar ag deireadh dála. Es eh, tiešām nezinu gala beigās, ko mums vainot un eh, kas eh, visu šo situāciju gala beigās saglābs. Es domāju, ka jāvaino būtu lielās naftas kompānijas, kuras tiešā veidā ir vainīgas pie šīs katastrofas. Vienlaicīgi komisijai ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībā ir jāizstrādā noteikumi un normas, lai šāda katastrofa neatkārtotos nedz mūsu ūdeņos, nedz jau kur citur pasaulē. Mums ir jānovērtē vai nevajag pārskatīt energopiegādes avotu nodrošinājumu. Varbūt, ka vairāk vajadzētu izmantot vēja un saules enerģiju. Ja mēs to nedarīsim, tad šāda situācija var atkārtoties. Vēl bez tam naftas kompānijas ar vien vairāk veiks peldošo naftas platformu celtniecību pasaules ūdeņos. Paldies! Tagad tik augundze, lūdzu. Thank you, Madam uh, Chair. Priekšsēdētājs kundze. Mēs atbalstam investīcijas infrastruktūrā, bet eh, tikai ar vienu nosacījumu, ka tiek nodrošināta eksploatācijas un konstrukcijas pilnīga drošība. Un šeit es domāju par transportācijas un iegūšanas eh, infrastruktūru, ka nepieciešams visu šī infrastruktūru izvērtēt un izvērtēt, kāda ir ietekme uz uh, vidi. Vai visās dalībvalstīs ir attiecīgie drošības spēki, kas varētu iejaukties katastrofu gadījumā, vai ir attiecīgs uh, aprīkojums, kas ļautu iejaukties, ja gadījumā kas notiek? Visi uzņēmumi, kas transportē naftas produktus, viņām vajadzētu likt maksāt arī par zaudējumiem, kas tiek izraisīti, ja kāds negadījums. Paldies! Un pēdējais runātājs ir Balčūtis kungs. Pirmā pirmininkē. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Es tiešām ticu, ka šobrīd visa pasaule ir aizturējusi elpu un seko līdz tam, kas tur notiek. Mēs pat neticam mūsu acīm, ausīm un sajūtām. Neviens nevarēja paredzēt, ka kaut kas tāds varētu notikt. Neviens nevarēja paredzēt, ka tik vārēna valsts kā Amerikas Savienotās valsts nevarēs tikt galā ar nogrimušu naftas platformu. Tā ir traģēdija. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā vajadzētu investēt gan finanšu resursos, gan cilvēku resursos, dažādu mehānismu izveidēji un dažādu risinājumu gatavošanai. Un tomēr daba dažkārt ņem virsroku. Un es tiešām ceru, ka mums izdosies mācīties no šīs traģēdijas, taču zināt nekad to nevar. Vēlētos atgādināt vēlreiz šeit jau pieminēto Baltijas jūras gāzes vadu Nord Stream. Uh, Ja kaut kas notiks ar Nord Stream gāzes vadu, tad par to būsim atbildīgi mēs un neviens cits. Mums par to ir jādiskutē, mums par to ir jārunā. Par to, kāda būs droša, pēc iespējas un pilnīgi droša Nord Stream eksploatācija. Prieksēdētāji. Līdz ar to mēs esam pabeiguši šīs debats un dod vārdu komisāru kungam lūdzu. Frau Priekšsēdētāja kungs kundze, dāmas un kungi, godātie deputāti, man tas skar tāpat kā jūs. Ne tikai man kā komisāru, bet arī kā cilvēku, kā iedzīvotāju. Mēs redzam, ka daba ir uh, uz daudziem gadiem sabojāta un tiek iznīcināta. Un, uh, bet jebkurā gadījumā iesaistītiem cilvēkiem ir jāsaglabā vēsts prāts un jādomā, kā rīkoties. Mēs vēl nezinām, kas tieši izraisīja šo katastrofu Meksikas uh, līcī, vai uh, tehnika nenostrādāja, vai arī tā bija cilvēku pieļauta kļūda. Es uzticos ASV valdībai un uh, sabiedrībai, un es ticu, ka viņi noskaidros ļoti rūpīgi, kas īsti notika un kādi bija šie cēloņi, jo mums Eiropā tas ir jāzina. Es domāju, ka arī ASV iedzīvotāji tikpat, ar tikpat lielu ieinteresētību sagaida to no savas valdības, un tāpēc es arī uzticos tā, rūpniecības lielvalstī ASV un tās tehniskajai kompetencei un demokrātijai. Otrakārt, mums ir uh, jāatkāps tālāk no naftas, bet tajā pašā laikā mums ir arī jādomā tas, ka te jau paudz, paudzēm tiek iegūta nafta. Mūsu iedzīvotājiem ir vairāk nekā 200 uh, tūkstoši um, automašīnu. Es arī ļoti bieži pārvietojos ar um, lidmašīnu. Uh, nedēļas nogalē ļoti daudz cilvēku dosies brīvdienās, piemēram, uz Maljorku, Grieķijai un Spānijai. Tiek teikts, ka tikai turisms palīdzēs atrisināt ekonomikas krīzi. Tas nozīmē, ka daudz vairāk lidmašīnu dosies uz uh, Palmu un citām vietām. Un gal galā mums ir vajadzīga šī nafta. Mēs to visu izmantojam, gan jūs, gan mēs. Uh, Šī te ēka arī visticamāk nav celta, ievērojot mm, energoefektivitātes princips, un gal galā šeit šobrīd ir daudz vairāk vietu nekā ir nepieciešams deputātiem. Un līdz ar to mums būs nepieciešama šī te nafta, bet jebkurā gadījumā mums ir ar jā, visiem spēkiem jāceņšas atrast kaut kādu veidu, kā samazināt šo te atkarību no naftas un kāds izskatīsies pēc pieciem gadiem. Un, kā gadu gaitā mēs varēsim to izdarīt, par to ir jādomā. Četru gadu desmitu laikā mēs par 80% esam palielinājuši savu energo pieprasījumu, un mēs vēlamies arī samazināt šo savu atkarību no fosilajām enerģijām. Mums vēl daudzus gadus lielākā daļa automašīnu ies ar eh, dīzeļdegvielu un benzīnu, nevis tiks darbināta ar kādu citu veidu enerģiju. Skaidrs ir tas, ka tie, kas iegūst naftu Meksikā un uh, Ziemeļjūrā, vēl samazināt savu atkarību no dažām citām valstīm, jo pretējā gadījumā mums būtu vēl lielāka atkarība no OPEC valstīm un no tādām valstīm, kas nevienmēr rīkojas demokrātiski ir viena ļoti izšķiroša atšķirība. Ziemeļjūrā tiek kurpts apmēram 150 līdz 200 metru dziļumā, savukārt Meksikas līcī te ir runa par 3000 līdz pat 4000 metru dziļumu ar daudz sliktākām iespējām garantēt drošību. 150 līdz 200 metru dziļumā var ar, eh, aizsniegt ar zemūdenēm. Savukārt Meksikas līcī būtībā cilvēks atrodas ļoti tālu prom no šī te briesmu avota un tālu prom no tehniskās drošības. Es uzticos arī mūsu dalību valstīm, mums ir iemesls uzticēties mūsu nacionālajām iestādēm un tehniskajiem darbiniekiem no Anglijas, Norvēģijas, Vācijas, Dānijas. Un uh, Eiropas Savienības partnerībā un mūs, ar mūsu aģentūru EMS uh, kopā ar nacionāliem drošības dienestiem, kur, kuri pastāv. Mums ir nodrošināts ļoti labs korporatīvās drošības līmenis starp Eiropas Savienību un mūsu dalību valstīm, kas iegūst uh, naftu. Protams, attiecībā uz Nord Stream parādās šis jautājums par drošību Tur bija apstiprināšanas procedūra un dažādas citas drošības procedūras, kas tika izpildīts. Un es gribētu teikt, ka Nord Stream visticamāk būs modernākā un drošākā, tas būs modernākais un drošākais gāzes cauruļvats pasaulē. Protams, pastāv atšķirības gal galā šajā gadījumā šo te gāzi var apturēt piekrastē, un līdz ar to tas nav tomēr salīdzināms ar to, kas šobrīd notiek Meksikas līcī. Un visbeidzot, mums ir jātiet, jāatrod kaut kāda iespēja mazāk izmantot naftu, kas, teiksim, ir izmantot tagad gadu desmitiem, gan politikā, gan sabiedrībā ir jāmēģina šādu risinājumu rast un tajā pašā laikā ir jāpārbauda arī mūsu drošības standarti un likumdošana un, droši, un jāraugās, lai mūsu drošības un drošība tik nodrošināta visaugstākajā līmenī. Protams, tiek uzdot jautājumu, un tad, kad būs noskaidrotas atbildes uz šiem jautājumiem, tad, kad būs zinām cēloņi, tad, kad mēs būsim aptaujājuši arī savus energo uzņēmumus, tad mēs ziņosim jums tālāk. Es domāju, ka mūsu energo uzņēmumi ir uh, ļoti labi nodrošināti un gal galā jārunā arī par šo te atbildības e, bāzi. Un neviens no iesaistītajiem Amerikas Savienotajās valstīs neapstrīd to, ka tie, kas par to ir atbildīgi, tiem ir arī, tiem būs par to jāmaksā. Un gal galā šī, šī, šie te zaudējumi būs miljardiem lieli, un arī Eiropas e, vidas tiesības un mūsu nacionālā likumdošana uh, vidas aizsardzības jomā arī paredz šādu atbildību attiecībā uz to, kas seks zaudējums. Tas viss ir skaidrs un tas arī, jebkurā gadījumā, stiprinās visu šo sistēmu. Es domāju, ka pēc dažām nedēļām mēs zināsim to, vai mums ir nepieciešams rīkoties no likumdošanas viedokļa vai tehniskā ziņā, un tad mēs atkal par to runāsim. Jūsu izteikumi arī pierāda to, cik ļoti norūpējušies mēs visi esam par šiem jautājumiem, ka jārunā par preventīviem pasākumiem un uh, ne tikai tad jārīkojas, kad jau ir notikusi katastrofa. Mēs to komisijā noteikti arī darīsim. Paldies! Paldies komisāra kungam. Mēs esam beiguši debats par šo jautājumu. Dargie kolēģi!